režīma nopludināšanu režīmam vai teroristiem. Nē, nebūs infrastruktūras rekonstrukcija, kamēr nav uh, uzsākts uh, uh, politiskās uh, kā izlīguma kurs. Eiropas saimnība uh, nesadarbosies ar šo represīvo uh, režīmu, kas uh, nekalpo Sīrijas tautai, kā jau sacīju iepriekš. Konflikts Sīrijā ir ģeopolitiska cīņa. Eiropas Savienībā ir atbildība uh, palīdzēt Sīrijas tautai, sargājot savus intereses. Mums ir arī jādivkāršo savu pūliņu uh, eh, kopā ar citiem uh, eh, statutiskiem spēlētājiem Krieviju, Turciju un citiem. Un iespējams, ka man būs iespēja uh, jūs vēl sniegt aktuālu informāciju pēc manām sarunām ar Krievijas valsts eh, pārstāvjiem par šo jautājumu. Paldies, un tagad eh, vārds Mihailai Šodrovai, ETP grupas vārdā pusotra minūte. Eh, paldies, ka devāt man vārdu, augstais pārstāvis, augstā pārstāvi kungs, paldies par jūsu ziņojumu. Karš Sīrijā ilgst jau deviņus gadus. Uh, Un uh, droši vien eh, beigās Asāds uh, stiprinās savu varu. Uh, civiliedzīvotāji bēg Turcijas robežas virzienā, bet to viņi nevar šķērsot, jo tā ir slēgta un saskaņā ar humanitārajām organizācijām tur ir apmēram miljons cilvēku, kam visu laiku ir kaut kur jāpārvietojas. Eiropas Savienībai ir jāsniedz humanitārā palīdzība šiem cilvēkiem. Aicinu turpināt um, projektus konfliktu reģionos. Um, liela daļa no upuriem, no bēgļiem ir bērni. Uh, Un tāpēc es joprojām aicinu turpināt atbalstīt bērnus, atbalstīt skolas bēgļu nometnēs. Tas nav vienkārši, bet tas ir ļoti svarīgi bērniem. Viņi nedrīkst zaudēt savas nākotnes izredzes, bet, protams, tas nav ilgtermiņa risinājums. Šobrīd uh, Idlības liktenis ir atkarīgs no sarunām starp Damasku, Maskavu, uh, Ankaru un ASV. Uh, kādu lomu šeit spēlēs Eiropas Savienība. Jums ir taisnība. Jūs pamatoti um, pieminējāt ANO lomu, bet es domāju, ka ilgstošs risinājums ir iespējams tikai ANO kontekstā. Sankcijas un uh, humanitārā palīdzība uh, ir jāsniedz Eiropas Savienībai, tas ir uh, ļoti pareizi, bet Eiropas Savienībai vajadzētu uzņemties spēcīgāku lomu ilgtermiņa risinājumā uh, uh, Sīrijā. Tagad sociāldemokrātu un uh, uh, grupas vārdā Katīja Pīrī. Vienu minūtu lūdzu. Šodienas diskusija par drošības situāciju Sīrijā ir ironiska saistībā ar realitāti, jo realitāte ir tāda, ka drošības nav. Drošības nav miljoniem civiliedzīvotāju. Tagad viņus bombardē, Viņu smērdē badā ir tikai nāve, ciešanas, uzbrukums slimnīcām, 373 eh, mirušie, tūkstošiem cilvēku augstumā nav kur doties. Vēlreiz Sīrijas režīms un tās Irānas un Krievijas balstītāji izmanto nehumānu situāciju, tieši pārkāpjot cilvēcības normas. Kolēģi, es domāju, ka kādu dienu Bašars Asads būs Hāgā, manā pilsētā, un mēs viņu tiesāsim, lai iestātos zināms taisnīgums. Paldies! Riņu grupas vārdā Vatmens kundze. Paldies, priekšsēdētājai kundze. Barela kungs. Mēs zinām, ka kopš 18. gada Idlibā ir milzīgs spiediens. Amerika pagājušā gada oktobrī, novembrī aizgāja, un ko darīja Eiropa? Būsim godīgi, Eiropa neko tā arī nedarīja, lai palīdzētu šiem demokrātiem. Mēs faktiski esam ievilkti šajā konfliktā starp Turciju, Sīriju, Īriju, uh, uh, uh, Sīriju un Krieviju. Nu, ļoti viegli jautāt, ko tad darīt, bet ļoti grūti atbildēt. Eiropai ir jābūt godīgai. Mēs ļāvām Putinam un Erdoganam darboties šai reģionā, un tagad nu, ir rezultāts. Kur mēs kļūdījāmies? Padome bija sašķelta, franču valdība mēģināja pietuvoties Asadam. Es nekritizēju viņus par to, bet par to, ka Eiropai nebija vienprātības. Eiropa var palīdzēt, ja mums ir kopīga stratēģija, Izrēla un Turcija tagad savu iemeslu dēļ ir ieinteresētas, lai Sadams, Sadats rīkojās brīvi. Tagad vajadzētu rieģēt ātri, un es ceru, ka vissvarīgākais mērķis ir pamiers, lai bērni un sievietes neciestu. Paldies! Ir grupas vārdā Marijānija. Paldies, priekšsādātāja kungs. Deviņus gadus šausmas un uh, Eiropas Savienība uh, joprojām uh, ieņem šādu radikālu pozīciju šī konflikta kontekstā. No vienas puses ir nemiernieki, sliktie, un tad uh, Sīrijas režīms, labie. Un, uh, šo nemiernieku Eh, kontekstā. Tur eh, eh, notiek vēršanās pret minoritātēm, pret kristiešiem. Eiropas Savienība veicin, mēģināja um, ar šīm baltajām ķiverēm iejaukties Francija, gribēja neņemt vērā šo grupu ideoloģiju. Džajāli Islam terorizē Gutas reģionu, um, bet um, jārunā arī par Putinu. Tagad vajadzētu uh, saglabāt džihādistu izlībā, tā tiek teiks, bet es atgādināšu drošības padomes pagājušā gada jūnija uh, ziņojumu. Uh, viņi saka, ka Idlibā ir uh, pasaulē lielākais uh, teroristu apkopojums. Ko tad mēs darīsim ar šiem eh, teroristiem? Uzņemsim viņus Eiropā, neviens viņus negrib, un tad mēs tagad atstājam uh, Sīrijas eh, valdībai darīt to, ko būtu jādara valdībai, pārņemt uh, kontroli savā teritorijā un uh, iznīdēt nemierniekus. Paldies, tagad uh, zaļo grupas vārdā Hanna Neimane. Vienu minūtu lūdzu. Pēc Idlibas cilvēki ir bēguši milzu masās. Trīs miljoni ir iesaistīti šajā citu valstu cīņās. Skolas, slimnīcas tiek sabombardētas. Tas, kas notiek Idlibā, ir šausmas. Mums kaut kas ir jādara. Visa mūsu diplomātija jāvirza šai virzienā, lai panāktu pamieru. Arī Krievijai un Turcijai ir jādara savs darbs. Mums jāaizsargā vājākie, Barelkungs. Politiskais risinājums nav mums priekšā, bet tieši tāpēc mums ir jāspēr mazi, daudzi solīši, jāstrādā konsekventi, lai glābtu šo situāciju. Un es tiešām jūtu, ka padoma ir devusies pareizā virzienā. Paldies! ECR grupas vārdā Čamvatskija. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Augstais pārstāvs. Es dzirdu jautājumu, ko tad Eiropa var darīt un ko, kāpēc tā neko nedara? Kolēģi, jūs zināt, ka neko nevarat darīt. Un neviens no jūsu valdībām neko nedarīs Kamēr jūs tirgojat ieročus Saudu Arābijai, aizverat acis uz Erdogana rīcību, kas ir diktaris, diktatoriski, un uzskatāt, ka tie, tie ir tādi miermīlīgi cilvēki, tad mēs varam tikai debatēt un tērēt laiku. Mērenie islamisti nogalina kristiešus un tie, ko jūs finansējat, faktiski ir nāves tirgoņi, ieroču tirgoņi, un neko jau jūs nedarīsiet. Paldies! Goja grupas vārdā Gergiju. Borele kungs. Mums ir jārīkojas. Traģēdija, kas notiek Sīrijā, nav aprakstāma. Katra tās jaunā šķautne ir ļaunāka par iepriekšējo, un tagad tas ir nonācis Idlabā. Idlibā. 700 studentus ir nolaupījuši Turcijas atbalstīties spēki. Citi citi pievienojās teroristiem, vēl citi mēģina aizbēgt. Tas ir šausmīgs stāsts. Erdogans ir atvēris Elles vārtus. Mēs nerunājām par vienkārši skaitļiem, bet par sievietēm, par bērniem, kuriem varētu būt kādas izredzes nākotnē, kas tiek sadragātas un Eiropu faktiski var tiesāt par to, kas tur notiek. Mūsu vērtē šajā reģionā mums patiešām ir jāsaprot, ka vēlnišķīgās schēmas tiek veidotas, lai panāktu kādu rezultātu. Paldies, Santos kundze! Paldies! 600 tūkstoši cilvēki pārcēlušies uz citiem reģioniem. Lūk, kāds ir rezultāts šai humanitārai krīzei. Deviņu gadu konflikts, valsts sagrauta, ciešanas, uzbrukumi civilistiem, infrastruktūrai par spīti tam, ka visi aicina uz pamieru. Cilvēki, kas ir kļuvuši bez pajumtes un elementārajām labie rīcībām, mums jāpalīdz šiem cilvēkiem. Mums jādara viss, lai nodrošinātu šī reģiona atkopšanos ņemot vērā apvienoto nāciju drošības padomas rezolūciju. Ir jāveido cil humanitārie koridori, lai cilvēkiem varētu piegādāt pārtiku un nepieciešamos līdzekļus. Nu, ko tad mēs darām? Paldies! Eķina kungs. Paldies! Kopš 2014. gada februāra, Borel kungs, jūs to teicāt, konflikts ir tikai uzliesmojis, ir vairāk kā miljons bēgļi. Un kopš 2014. gada februāra stādieties priekšā kolēģi Idlības provinces un tās uh, apkaimi. Uh, Gandrīz ikdienas eh, Bašira Lasat režīms bombardē un arī viņas atbalsta Krievijas uh, uh, gaisa spēki. Um, Turcija arī uh, turpina ievest milzīgas militāros spēkus valstī. Uh, pastāv bažas, ka situācija eskalēs vēl vairāk un būs uh, militāra eskalācija starp Sīriju un Turciju. Uh, 80% bēgļi ir sieviešu un bērnu. Tā ir viena no lielākām uh, cilvēka izdzīšanām trimdā kopš konflikta sākuma, kas ir tagad nesen notikusi. Un konfliktā jau vairāk kā 400 tūkstoši nogalināto. Uh, eh, 52 eh, tūkstoši bērnu tajā skaitā. Mēs, Eiropieši, turpinām tajā noskatīties. Mums jāiestājas par pamieru, eh, ir jāpanāk politisks konflikts risinājums, bet kā lai konkrēti to panākt? Zilo Eh, ķīvermisija ir īstais risinājums, un mums ir arī atbildība, morāla atbildība pret kurdiem šajā reģionā. To es arī gribu atgādināt. Paldies! Ivans Dāvida kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdes kundze. Galvenā problēma Sīrijā ir Turcijas nostāju un šīs valsts vara. Eiropas Savienība ir vāja un korumpēta. Tādēļ, ka Eiropā teikšana ir transnacionāliem uzņēmiem, kam ir svarīgas investīcijas Turcijā. Tādēļ Eiropas Savienībai nav labu, labas iespējas šeit kaut ko darīt, tā nespēja Turcijai noteikt sankcijas. Taču tā ir palīdzējusi Turcijai noteikt sankcijas Sīrijai. Eiropas Savienība gan ir eh, eh, ies, eh, pirms iestāšanās atbalsts Turcijai iesaldējis, taču tajāpat laikā mēs maksājam vēl vairāk naudas Turcijai, tādēļ, ka Turcijai ir jāaiz, jāslēdz robežu uz Eiropas Savienību. Un tā tas turpināsies. Turcija vairāk kā miljonu kurdu un kristiešu ir padzinusi no Sīrijas teritorijas. Eiropas Savienība pat nespēja eh, gādāt pati par sevi un nepieļaut, ka Turcija zog gāzi ziemeļ Kiprā. Tādēļ Eiropas Savienības moralizēšana ir tukša. Kanko kundzi minūte situācija Sīrijā ir šausmīga. Vairāk nekā 400 tūkstoši miršo kopš 11 gadu. Eh, konflikts ir ļoti ilgs. Ir jārod risinājums. Sīrijas tautas ciešanas riskē ar globālās stabilitātes apdraudējumu. Tā tas turpinās jau pārāk ilgi Eiropas Savienība, un tās dalība valsts ir vairāk nekā 70 miljārdus atbalstu snieguši, un padome noteikusi mērķiecīgas sankcijas, taču tie tikai ielāpi vai plāksteri uz uh, atklātas rā, brūces. Eiropas Savienībai un citiem globāliem eh, spēlētājiem jādara viss, kas ir tos spēkos, lai panāktu konflikta deeskalāciju, jāpanāk pamieris, Eiropas ietekme šī mērķa sasniegšanā tiks būtiski mazināta, ja Eiropa nevarē, nespēs runāt vienā balsī. ES e vai NATO risinājumā nav elegantu risinājumu. Ir tikai steidzams, nepieciešams pragmatisms un diplomātiska apņēmība. Darīsim visu, kas ir mūsu spēkos. Paldies, Nikolais Vilimsens, viena minūte revolūcija Sīrijā sākās kā tautas sacelšanās pret brutālu diktatoru režīmu. Sacelšanos, e, uz sacelšanos rēģēja Asad režīms ar ekstremālām represijām, un Eiropa arī e, nemiernieks pameta režīmu varā, un tagad tur cīnās reģionāls un pasaules varas e, Turcijas režīms Erdogans izmanto ekstrēmistu mi, e, e, e militāros spēkus e, savās interesēs, Putins izmanto Asad režīmu un tiek pārkauptas starptautiskās tiesības. Borela kungs, Eiropas Sanībā jāatbalsta kurdi un demokrātiskie spēki cīņā pret Daešu un Asada režīmu atzīsim eh, valsts ziemeļa austrumu varas iestādes, ieviesīsim sankcijas pret režīmu un Sīrijas ziemē rietumos ir jāieved eh, āno mieru uzturētāji, lai nepieļautu etnisko tīrīšanu. Borelkungs ir pienācis laiks rīkoties. ir zilās kartītes jautājums jums. Lūdzu, uzlieciet uh, austiņas. Vai jūs pieņemsiet zilās kartītes jautājumu? Lūdzu. Nika Valasa kungam vārds. Jā. Vai drīkst jautāt pēdējiem runātājiem, vai jūs nepieņemat, ka Eiropas Savienības, e, ASV, Sauda Arābijas un apvienoto Arābu Emirātu loma reģionu destabilizēšanā. Vai nav atzīstams, ka šo karu ir izraisījuši šīs varas ar savu iejaukšanos? Bruņoti džihādisti ir destabilizējuši Sīriju, lai panāktu režīmu izmaiņas, un tas ir muļķības, ka kurdi cīņās pret uh, sīriešiem un viņa atbalstu. Viņiem nav ar Asad režīmu problēmas, bet ar Turciju Eiropas Savienībā ir asin, asiņas uz rokām. Uh, Protams, ir ģeopolitisks intereses Sīrijā, bet, kā visi redzējām, bija mierīgas demonstrācijas, kurās piedalījās simtiem tūkstoši civiliedzīvotāju Sīrijā, kas prasīja brīvību, demokrātiju. Un reakcija uz to bija brutāls represijas no Arasad režīma puses. Un ko mēs varam darīt? Eiropas Savienībā ir jānostājas kurdu un prodemokrātisko spēku pusē Sīrijā, lai cīnītos par demokrātiju un brīvību Tikai tā mēs varam panākt stabilitātu un mieru Sīrijā un tuvjos austrumos. Paldies! Vārds Tonino Piculam. Viena minūte. Paldies! Karš Sīrijā turpinās jau deviņas gadus bet eh, situācijas eskalācija ap Idlib ir novedusi pie izraisījusi eh, reģionā visdziļāko humanitāro krīzi. Ārkārtīgi daudziem cilvēkiem ir nācies pamest savus mājokļus, un daudziem ne pirmo reizi 80% bēgļu ir visvājākie eh, uh, sievietes un bērni. Daudz bērnu nevar vairs apmeklēt skolas, tikai ceturtā daļa to var. Upuru skaits turpina pieaugt, ap 2,8 miljoniem cilvēki ir vajadzīga humanitārā palīdzība un krīze vēl sāsina bargie laika apstākļi, kas tur valda ziemā. Eiropas saimnība nedrīkst turpināt pasīvi noraudzīties šajā situācijā. Mums ir jāpiedāvā aktīvi risinājumi. Mums ir jāveicina sārunas ar dažādiem iesaistītajām pusēm un jāpanāk vienošanās. Brīseles konference taču arī deva zināms rezultāts. Lībijai šo formātu varētu izmantot arī vēlreiz. Paldies, nākamais Rafēls Gluksmans vienmīgs. Augstā pārstāvja kungs, dargie kolēģi, es jums visiem aicinu noskatīties eh, sociālajos tīklos eh, parādītos video, ko ir eh, ielikuši karavīri. Viņi smējas, spēlējas ar nocirstām galvām. Un Idlibas reģionā šobrīd uh, Tur um, ir uzbrukumi slimnīcām um, un um, veikaliem vienkārši, un mēs vienkārši pieļaujam, ka tas uh, notiek. Es pat dzirdu šeit, ka uh, daži uh, Uh, attaisno uh, režīmu, sakot, ka nemiernieki ir jāiznīcina. Es gribu teikt kauns jums, es gribu aicināt jūs, augstā pārstāvju kungs, nekad nepiekāpties uh, šiem te cilvēkiem, kuri saka, ka tas ir normāli, kā rīkojas Asāda režīms. Neaizmirsīsim, kuri ir upuri. Mums ir jāpanāk, ka Asāds stājas starptautiskās krimināltiesas priekšā. Paldies, deputāta kungs. Tagad uh, Ir astoņi runātāji pieteikušies brīvā mikrofona procedūras ietvaros. Atgādinu, ka ir svarīgi ievērot uh, runas laiku. Katram ir viena minūte. Trajans Basēsku pirmais lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Jautājumā par Sīriju mums ir jāpaturprātā un jāapzinās tas, ka. Kā Eh, situācija šajā valstī izklājas caur vairākām fāzēm. Pirmkārt, mēs varētu runāt par eh, nu, tādu aizklāstījus valsts, teiksim, mēs gribējām Bašara mm, galvus paplācis tā sacīt, ka mēs vēlamies viņu saukt pie atbildības. Nu, tad nākamā fāze bija tāda, tāda nedaudz pielēdīgāka. Mēs eh, nevēlamies gluži viņa galvu, vēlamies vienkārši, lai viņš tiktu tiesāts. Uh, un uh, eh, Sīrijā notiktu vēlēšanas. Nu, jāsaka, mēs esam konsekventi. Sākumā mēs uh, eh, nevēlējāmies iejaukties, eh, tad, tad, tad uh, Francija iejaucās situācijā, nu, tagad situācija eskalēsies tā, ka mēs vispār to sūdzamies. Sīrija paliks uh, um, Asada un Krievu kontrolē. Tā ir patiesība, un tur neko nevar darīt. Uh, Mēs eh, sūdzējāmies par to, ka Turkija iejaucas eh, tur situācijā Sīrijas ziemeļos, bet tā ir arī jebkura kaimiņu valsts, kuras eh, robežas ir apdraudētas. Kolēģi, kamēr mēs beidzot nesapratīsim to, ka mm, mēs, ehm, mums ir aktīvi jāpiedalās šajā reģionā, tikmēr situācija valstī tikai, tikai pasliktināsies. Un, uh, ja mēs neiejauksimies situācijā, tad katrā ziņā mums jābeidz to nosodīt. Paldies! Um, nākamais uh, runātājs. Roistēvis, lūdzu, vienu minūti. Nu, dosim iespēju izteikties visiem, kas to vēlas. Tad, tad uh, es ievēroju distribuēju jums minūti. Paldies, uh, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, augstais pārstāvi. Diskusijās par situāciju Sīrijā es nerunāšu par uh, briesmām, kas tur notiek, par eh, bo bojā gājošajiem, par uh, uzbrukumiem civilu iedzīvotājiem. Kolēģi par to ir daudz runājuši. Protams, ir nepieciešams uh, garantēt uh, humanitārās palīdzības uh, iespējas, iespēju izvē, izvēršanu šajā valstī. No otras puses arī jāsaprot, ka mm, praktiskās intervences iespējas visai ir ierobežotas. Līdzīgi kā Lībijas gadījumā izsludināts ieroču embargo, un augstā pārstāve savā laikā strādāja pie tā, lai Eiropas Savienība panāktu šī embargo ieviešanu. Nu, un skaidrs, ka uh, Sīrijai, kam arī ir, ir uzlikts embargo, viņi tiek klāt ieročiem, tiek klāt um, munīcijai. Un tādēļ jāstrādā pie tā, lai šis uh, liegums būtu reāls un strādātu. Paldies, uh, Mīlēr kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāji, kolēģi. Mēs eh, redzam, kā situācija Sīrijā kļūst aizvien dramatiskāka. Saskāramies ar eh, humāno krīzi, miljoniem bēgļu ir atstājuši šo valsti, šo briesmīgo karu un raduši patērumu vai nu Turcijā, vai ir apmetušies pie Turcijas robežas. Un pēc tam Turcija ielauzās Sīrijas teritorijā, Nu, un līdz ar to arī apgrūtināt humanās palīdzības sniegšanu Sīrijas ziemeņos. Nu, tagad redzam, ka, ka Turkija apbruņo faktiski teroristus, Alkaida sabiedrotos. Par Turciju esam runājuši nereiz vien. Es domāju, ka šī papildus iespēja mums izdarīt vēl viens spied, papildus spiediens Turciju, ņemot vērā šo situāciju. Tāpat arī nepieciešams nosodīt kurdu vajāšanas un uh, kara noziegums, ko ir veikuši džihādisti, kurus ir bruņojuši turki pret eh, kurdiem. Paldies, eh, Kostas Mavridis, eh, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji, cienījamie kolēģi. Es neesmu Asad režīma brīnotājs. Viņa rokas ir uh, ir eh, krāsojušas eh, neskatām cilvēku asinis, bet eh, ieklausoties kolēģi sacītajā, man esam nedaudz apjūts. Man, šķiet, man šķiet, ka mums ir tāds vienots mērķis. Es domāju, ka civilizētās pasaules mērķis faktiski ir neutralizēt islāma valsti un džihādistus. Ja nu tas ir mainījies, tad runāsim skaidru valodu un atzīsim to. Jautājums ir tāds, kas tad finansē džihādistus, kas uh, sūta aizvien jaunus uh, kareivis, uh, lai iesaistītos šajos slaktiņos, kurš tad gadiem ilgi ir bijis uh, finansētājs šīm visām šlaktām. Un, un šī cilvēka vārds ir, ir Erdogans. Turcija gadiem ilgi ir viņus finansējusi, un šo problēmu mēs mēģinājuši ignorēt. Mēs nepiedodam astādi noziegumus, bet mēs uzrīkstamies runāt patiesību, jo mēs ticam Eiropas vērtībām. Paldies! Nu, Kaimpas kundze, arī jums viena minūte, lūdzu. Pani predstaviteļu, ja šis gadzam. Paldies, um, augstā pārstāvja kungs. Es pilnībā piekrītu tam, ko jūs sacījāt no paša sākuma, ka Sīrijā un arī kaimiņu valstīs ir ļoti kārtīgi smaga humanitārā situācija, ko varētu saukt par katastrofu. Alepo vien ir desmit tūkstoši bāreņu, kam ir nepieciešama nekavējoša palīdzība. Mana valsts ir iesaistījusies šajos komunitārajos pasākumos līdztekus mūsu um, līdzdalībai Eiropas darbos. Esam apņēmušies investēt humānajā palīdzībā Libānā, Jordānā un Sīrijā. Atbalsts šīm investīcijām ārkārtīgi nepieciešams. Uh, Eiropas Savienība ir un paliek lielākais humanās palīdzības donors. Taču esmu dzirdējis, ka no pusotra miljona kristiešiem, kas bija Sīrijā kādreiz, ir palikuši tikai vairs kādi 200 tūkstoši. Un viņu situācija ir sevišķi dramatiska. Mums jādara viss iespējamais, lai at, atbalstītu misionārus un NVO, kas uh, palīdz cilvēkiem, kas uh, sniedz medicīnisku palīdzību un arī palīdz bērniem. Paldies! Tālāk Sandra Pereira. Vienu minūtu arī jums lūdzam. Paldies, priekšsēdētāji, augstā pārstāve kungs. Jā, atkal mēs diskutējam par jautājumu Sīrijā. Mm, Situācijā Lepo ir sevišķi smaga. Mūsu diskusija Strasbūrā notiek laikā, kad eh, miljons uh, turku karavīru ir, uh, ir iesūtīti Turcijā, un, un Turcija mēģina stiprināt robežu mm, kontrolas un situāciju, bet faktiski tiek grauta Sīrijas integritāte. Turki mēģina stiprināt savas strateģiskās situācijas, bet tas ir pretrunā ar uh, cilvēktiesībām un uh, Eiropas Savienībā. To ignorē. Ir nepieciešams stabilizēt situāciju no ārpuses, nepieciešams atjaunot Sīrijas teritoriālo integritāti, kā arī cilvēktiesības un apvienoto nāciju hartas ievērošanu. Paldies, Mīgalas kungs, neminu. Paldies, priekšstādātāji. Sīrijas armija cīnās pret Tur Turcijas spēkiem un atjauno savas iekšējās robežas un suverenitāti un eh, džihadisti mūk no eh, Sīrijas spēkiem. Alkaida kontrolēja atsevišķu Sīrijas provinces gadiem. Eh, ASV, Lielbritānija, Turcija, Francija, Saudārābija un apvienotie Emirāti sniedz atbalstu viņiem. Abam bija īpaša tāda sekamā programma, kas nodrošināja nebilošus atbalstus džihādistiem, kā rezultātā gāja bojā simtiem tūkstoši nevienīgu cilvēku. Eiropas Savienība tagad vēlas nodrošināt um, pie, piekļuvu humanai parīcībai šai attiecīgajai provincijai. Mēs esam izraisījuši sankcijas, kas ir uh, likušas ciest nevainīgiem cilvēkiem. Mēs atbalstām džihādistus un uh, nezinām, ko tagad darīt. Paldies! Bardzo dziękuję. Panie pośle, głos zabierze pani. Paldies, uh, Damīna konsulta. Thank you. Uh... Paldies! Nav šaubu par to, ka Sīrijas tauta ir smagi cietusi deviņu gadu gaitā, pat, pat, pat vairāk kādēļ. Tādēļ, ka tautas neapmierinātība ar Asāda valdzību, valdību tika izmantot no starptautiskā aprindu spētāju puses, kas mēģināja panākt režīmu maiņu. ASV un atsevišķas Eiropas Savienības dalība valstis eh, panāca to, ka džihadisti caur Turciju ieplūda šajā valstī. Un pēc desmit eh, gadiem viņi nav spējuši gāzt eh, valdību, kas ir atjaunojusi kontroli pār teritoriju. Nu, daži ir sadarbojas ar valdību, citi nē. Situācija ir ironiska. Mēs runājam par ārvalstu kaujiniekiem, kas ir devušies turien no mūsu valstīm, bet mēs tos neņemam atpakaļ un, un uzskatām, ka sieviešiem pašiem tam jātiek galā. Jābeidz sankcijas, jāsēžas pie sarunu galda ar Sīrijas valdību, jāatjauno miers valstīm, Un mums jāsiemas atbildība par savu lomu šajā briesmīgā traģēdijā. Un jāatzīst tas, ka Sīrijas valdība ir darījusi, lai apkarotu ISIS un, un uh, Alkaidu. Paldies! Uh, tagad vārds uh, komisijas priekšsētāja vietniekam, augstiem pārstāvim ārlietās Josepam Borelam. Lūdzu. Gracias, senora presidente. Paldies priekšsēdētājiem, paldies visiem deputātiem. Paldies par jūsu komentāriem un līdzdalību šajās diskusijās. Man vien uzsvērt, ka es eh, izprotu un, un, eh, un, un eh, esmu viensprāts ar jums, ka ir tiešām pamats frustrācija un neapmierinātība, kas izskanēja jūsu komentāros. Mēģinot tikt galā ar krīzi Sīrijā, ir jāatzīst, ka Eiropas Savienība nav spējusi izrādīt pietiekamu, uzstāju pietiekamu spēku. Mēs tam mētājamies ar padomiem, ka būtu jādara tas vai, vai, vai vēl kaut kas, bet uh, mums nav nekāda instrumenta, mums nav nekādas tādas mm, sviru, ar uh, eh, kurām mēs varētu atstāt ietekmi uz šiem spēlētājiem. Daudzus gadus esam klazinājuši, ka Sīrijas konfliktam nevar būt uh, militāra risinājuma, bet uh, tieši to mēs tā redzam. Un kas tad uh, sarūpē šo risinājumu? Un tie, kas nekautrējas pielietot militāru spēku šajā situācijā, mēs pienēsam, mēs paliekam zaudētājus. Mēs turpināsim aicināt tos, kas pieko militāru spēku, dot piekļuvu humānai palīdzībai. Mēģināsim panākt to, lai neciestu civiliedzīvotāji, lai tiktu ievērotas starptautiskās humanitārās tiesības un tiktu aizstāvēti pilsoņi. Bet, eh, nu, patiesībā tā ir tāda principu deklarācija, aiz kuras neslēpjas eh, konkrēts spēks. Nu, tāda, diemžēl, ir reālā situācija. Tas, kas ir noticis Sīrijā, nu, uztversim to kā tādu ļoti labu mācību stundu Eiropai. Eh, mēs esam, tā, mēs vēlamies būt nopietns ģeopolitisks spēlētājs, bet ja mēs patiešām tādu vēlamies būt, nu, tad mums ir nevis jāmetās deklarācijām, bet jādomā par līdzekļiem, kas mūsu rīcībā, lai to īstenot. Pretējā gadījumā tādas diskusijas kā šīs turpināsies. Mēs turpināsim tikai klacināt, ka vajadzētu to, vajadzētu šito, bez reālām iespējām to nodrošināt. Paldies, tad eh, līdz ar to esam noslēgušies diskusijas, saka priekšsādātāji. Un šis darba kārtības punkts ir izskatīts. Pāriem pie nākamā. Nākamais jautājums. Jaunā, tātad eh, jautājums, uz kuru atbild mutiski komisija, jaunā un visaptrošā ES un Āfrikas stratēģija. Man liekas atgādināt jums. ka, ja vēlaties piedalīties brīvā mikrofona procedūrā vai uzdot uh, zilās katītes jautājumu, jūs varat uh, to darīt tradicionālā veidā vai arī elektroniski. Jautājuma autoram pirmiem vārds. Uh, tas ir Deva komitejas priekšsēdis uh, Tobe kungs, lūdzu. Priekšstādātājs kundze, komisārs kundze, dārgie kolēģi. Visaptrošā ES un Āfrikas stratēģija ir tāda ļoti laba iespēja mums, tāds ļoti labs iespēja loks, kas uh, pavēr jaunas uh, iespējas ES uh, un Āfrikas attiecību uzlabošanai. Bet nu ir pienācis laiks uh, pāriet no vārdiem un labiem cēliem nolūkiem uz konkrētiem pasākumiem. Mums jāorientējas uz strateģiskiem pasākumiem, nedrīkstam veltīt nekot laiku. Šie, šai jaunajai stratēģijai ir jāatzīst. Um, tas, eh, kāds ir Āfrikas tautsēmniecības spēks un potenciāls. Mums ir eh, nepieciešams eh, raucīties uz ilgtermiņa strateģiskām interesēm, kas ir vienots mums un Āfrikas partneriem, un jāatbalsta ilgspējīgas attīstības mērķu īstenošana Āfrikas kontinentā. Lai nu, šī stratēģija būtu sekmīga, ir nepieciešami trīs uh, priekšnoteikumi. Pirmkārt, skaidrā vīzija, ko vēlamies panākt. Un konkrēts uh, plāns, izmantot visaptvarošu pieeju ar visiem mūsu rīcībā esošiem instrumentiem. Otkārt, ir nepieciešams apzināties, eh, ko tad eh, gūsim tad, ja, gū, ja mums būs panākumi. Kāds būs mūsu stiprināto partneru attiecību iznākums un kas ir likts uz kārts. Un treškārt, mums ir jādefinē tas, kā mēs labāk izmantot eh, palīdzības instrumentus, kas ir mūsu rīcībā, lai komisija uzņemtos vadošo lomu, koordinējot visas Eiropas saimnes institūcijas un institūcijas un uh, to, ko dara dalībvalstis. Ir uh, ļoti daudz tādu savstarpēji izdevīgu iespēju - ekonomiskā izaugsme, nodarbinātība, tirzniecība. Nu, bet, protams, ir arī izaicinājumi tādi kā klimatu pārmaiņas, um, nabadzība, konflikti, nelegālā migrācija. Straujais iedzīvotāju skaita pieaugums Āfrikā nodarīs pie tā, nodarīs pie tā ka arī nabadzības līmenis turpinās pieaugt. 2030. gadā globālais nabadzības līmenis um, gan arī ekskluzīvi koncentrēsies Āfrikā. To varam sagaidīt. Un tas, protams, ir rasījis papildus konflikts valstīs, kurās ir augsts nabadzības līmenis, kur ir liels bezdarbs, tur arī briest šie konflikti. Attīstības komitejas vārdā esmu iesniedzis eh, vairākus jautājumus, uz kuriem komisija jāatbild mutiski, un es ceru, ka šodien šīs atbildes arī saņemsim, ka cerams, ka komisija runās skaidru valodu. Pirmkārt, eh, jautājums tāds. Kā šī stratēģija efektīvi palīdzējis iztenot ilgspējīgas attīstības mērķus un uh, tik fundamentāls mērķis kā nabadzības uh, apkarošana un iznīdēšana. Uh, kādi mehānismi tiks izmantot lai, un ieviest, lai to panāktu? Otrkārt, kā šī jaunā stratēģija palīdzēs uh, um, īstenot abu pušu strate strateģiskās prioritātes, ņemot vērā pārvaldību, cilvēktiesības, um, cīņu pret klimatu pārmaiņām tā tālāk. Treškārt, kā komisija plāno um, ietekmi, iesaistīt dažādus spēlētājus, eh, nacionālus partnerus, eh, privātu sektoru, pilsonisko sabiedrību un tā tālāk eh, šīs strateģijas izstrādē. Un ceturkārt, vēlas paustīt zināmas bāžas par, par potenciāliem mm, pasākumu dubultošanos. Runājot par ilgspējīgas attīstības mēģiem, Āfrika, protams, šeit ir prioritāte, bet par migrācijas jautājumiem un Eiropas Savienības un AKK partnerattiecības nolīgumu. Konkrēti izskaties, kā tad komisija nodrošinās to, lai mēs būtu konsekventi un mazinās risku, kas attiecas atveri nepārklājas. Spēcot komisāras kundze kolēģi, attīstības politikas saskaņošana ir paredzēta mūsu līgumos. Ir pēdējais uh, laiks šīs saistības arī sākt pildīt. Tādēļ es vēlētos uzzināt, kā jūs nodrošināsiet, ka šajā stratēģijā tiek iesaistīta tātad saskaņota um, attīstības politika. Un uh, attīstības komitejā mēs uh, kopā ar kolēģiem ar nepacietību gaidām, kāda būs mūsu turpmākā starpība ar komisiju. Mums priekšā ir uh, smags un, un, un paģērošs darbs, bet teicams iespējas. Ķersimies pie darba. Paldies! paldies. Lielas paldies! Tagad eh, komisijas vārdā došu iespēju izteikties eh, Jutai Urpilaininai. Lūdzu, komisārs kundze. Priekšādātājs kundze, godāmie parlamenta deputāti. Sākumā es vēlētos jums pateikties par to, ka esat mani uzaicinājuši, lai apspriestos par tik būtisku panākumu Eiropas Savienības un Āfrikas attiecībās, proti jaunā Eiropas Savienības stratēģija Āfrikai. Esmu darījusi visu, kas ir manos spēkos, lai padziļinātu sadarbību starp Eiropas komisiju un Eiropas parlamentu, un tāpēc man ir ārkārtīgi liels eh, prieks apmainīties ar jums viedokļiem. Protams, ehm, uzskatu, ka viss atbilstošākais temats šai ehm, manai pirmajai vizītei šeit plenārsēžu zālē ir tieši mūsu attiecības ar Āfriku. Es uzskatu, ka uh, Mums eh, vajadzētu noteikti pievērst uzmanību šādiem tematiem. Savā pirmajā braucienā ārpus eh, Eiropas eh, prezidentē Fonderlajena un es devāmies uz Āfriku. Mēs redzējām, ka šajā kontinentā ir daudz jauniešu, daudz potenciāla, daudz pašpārliecinātības, un tas ir arī atraktīvs dažādiem globāliem spēlētājiem. Es uzskatu, ka mums vajadzētu pozitīvāk iesaistīties šī kontinenta attīstībā. Mēs esam jau šeit eh, sākuši ceļu, veidojot Eiropas un Āfrikas aliansi, veicinot darba vietu radīšanu un nodrošinot arī ilgspējīgas eh, investīcijas saskaņā ar investīciju plānu. Mēs esam sasnieguši ļoti daudz ļoti īsā laika periodā. Tas ir jūtams progress. Tagad mēs varētu šos sasniegumus izmantot un iet vēl tālāk. Ir pienācis laiks eh, atvērt jaunu nodaļu, kas ļautu pilnībā mainīt mūsu attiecības. Lai tas notiktu, mums ir vajadzīga jauna visaptveroša stratēģija. Stratēģija, kas atbalstītu Āfrikas potenciālu, kas ļautu veicināt politiskās un ekonomiskās pārvaldības uzlabošanu, un tāpat arī veidotu labāku elastīkumu attiecībā uz mieru un stabilitāti. Āfrika mums ir svarīgs partneris, un tāpēc mums ir vajadzīga tāda stratēģija, kas Eiropu labāk pozicionētu jaunajā globālajā kontekstā, kas atspoguļotu šīs komisijas ģeopolitiskos mērķus un tāpat arī ņemtu vērā jaun, jaunā zaļā kursa prasības. Šīs prioritātes mēs noteicām jau um, 2017. gadā, un tās ir palikušas spēkā. Mēs uh, nevēlamies mainīt virzienu, mēs gribam darīt vairāk, lai panāktu labākus rezultātus. Stratēģijas visaptvarošais raksturs ir saistīts arī ar dažādiem mērķiem, un tāpat arī šeit ir jāņem vērā 2030. gada ilgspējīgas attīstības darba kārtība, Parīzes klimata vienošanās, Eiropas globālā stratēģija un arī Eiropas vienošanās par globālo attīstību, kā arī uh, darba kārtība 2030 pār Āfrikas Savienību. Mēs uh, turpināsim strādāt pie šī kontinenta ekonomiskās integrācijas. Mēs domāsim par cilvēku kapitālu, mobilitāti un migrāciju. Mēs runāsim ne tikai par klimata un vides izaicinājumiem, mēs liksim uzsvaru arī uz digitalizāciju, uz dzimumu līdzsvaru un, protams, mēs uzskatām, ka tie ir svarīgākie mm, attīstības uh, instrumenti. Uh, Mēs uzskatām, ka šī attīstība nevar iet uz priekšu bez cilvēktiesību ievērošanas, tiesiskuma un demokrātijas veicināšanas. Tieši tāpēc mēs padzīnāsim mūsu pūliņus šajā jomā, vienlaicīgi cīnoties par mieru, drošību un vēršoties pret ekstrēmismu. Noslēgumā mēs vēlamies ļoti cieši sadarboties ar mūsu Āfrikas partneriem pie daudzpusējas uz noteikumiem balstītas sistēmas izstrādes. Pašlaik eh, šī sistēma tiek arvien vairāk apšaubīta. Manā mandātā galvenā prioritāte ir nodrošināt, lai šīs stratēģijas eh, īstenošana izmantotu jauniešu spēku. Jauni cilvēki, tā skaitā jaunas sievietes, ir atbildīgs par, to, par šo stratēģiju. Mums ir jāstrādā pie jauna, ambicioza ietvara, un šis darbs jau ir sācies. Tas ir sācies gan politiskā, gan tehniskā līmenī. Vienlaicīgi mēs arī turpinām ieklausīties un uh, turpinām ņemt uh, vērā uh, jūsu interesi un domas par šo stratēģiju, kā arī dalību valstu ieguldījumu. Vienlaicīgi mūs interesē arī Āfrikas partneru un pilsoniskās sabiedrības domas, tā skaitā jauniešu domas. Mēs organizēsim kolēģijas tikšanos 23. februārī Etiopijā, un tāpat arī būs ministru sanāksme maijā. Abi šie pasākumi nodrošinās iespējas dialogam ar mūsu Āfrikas partneriem. Es vēlos doties uz Āfriku gan februārī, gan martā, lai veiktu konsultācijas pēc iespējas plašākā mērogā. Uh, Priekšlikums šai jaunajai stratēģijai būs mūsu kolēģijas darba kārtībā un vēlamies to pieņemt jau marta sākumā. Tas būs sākums daudz konkrētākam darbam, kur mēs iesaistīsim arī mūsu galvenos sarunu partnerus. Priekšsēdētāji, godāmie deputāti, es eh, labprāt klausīšos šajās debatēs, gribu dzirdēt jūsu viedokli par jūsuprāt vissvarīgākajām jomām mūsu pārskatītajā Eiropas Āfrikas stratēģijā. Paldies! Lielas paldies eh, komisārai. Tagad eh, Tautas partijas grupas vārdā izteiksies Hildegarda Bentele. Komisārs kundze, priekšādētājs kundze, Kāpēc mums ir vajadzīga šāda jauna Eiropas Āfrikas stratēģija? Tāpēc, ka Eiropas komisija pirmā kārtām ir definējusi savus ģeopolitiskos mērķus, un tā vēlas arī sasniegt ilgspējīgas attīstības mērķus. Šeit ir ļoti daudz dažādu problēmu, gan klimata aizsardzībā, gan migrācijā. Vēlreiz ir jāpārslēdz kaut no nolīgumus un jāvirz uz priekšu zaļais kurs. Mums ir jādomā par digitalizāciju un jaunu brīvās tirzniecības zonu Āfrikā. Eh, tas viss ir ļoti svarīgi, un tas būtu jāiekļauj jaunā Eiropas Āfrikas stratēģijā. Manuprāt, ir svarīgi, lai mēs visu šo Eiropas Savienības un dalību valstis instrumentu kopumu izmantotu um, saskaņoti, un mums vajadzētu arī mācīties no pagātnes. Pirmkārt, mums ir jāliek uzsvers uz taisnīgām tirzniecības attiecībām, tāpat arī ir jānodrošina nodokļu ienākumi Āfrikas valstīs, uh, izglītības iespējas, tiesiskums, demokrātijas veicināšana atbildīgas administratīvas un drošības struktūras, stiprināt eh, sievietes un eh, meitenes, un eh, tāpat arī palīdzēt finansiāli, nevis vienkārši ieguldot tikai finansējumu. Mums ir jānodrošina afrikāņiem drošas dzīves izredzes savās valstīs. No Eiropas un arī no Āfrikas puses mums ir vajadzīgs atbildīgums, īstena partnerība, kas nāktu par labām pusēm. Mūsu partijas priekšsēdētājs Marfēds Vēbers jau agrāk nāca klajā ar saviem priekšlikumiem un norādīja, ka Eiropas Savienības un Āfrikas stratēģija ETP ir ļoti būtiska. Es atbalstu šo viņa plānu. Es ceru, ka šajā mandātā mēs varēsim likt Eiropas un Āfrikas attiecības uz daudz stabilākiem un labākiem pamatiem. Liels paldies! Tagad sociāldemokrātu grupas vārdā izteiksies. Udo Bulmans. Komisārs kundze, godāmie kolēģi, Mēs eh, priecājamies, ka jūs eh, tagad eh, stāvat šajā vietā un ar lielu prieku virzāt uz priekšu mūsu darbu. Jā, Āfrika un Eiropa ir partneri, mums ir kopīgs liktenis, un tuvākajos gados mums vajadzēs arī snākt šīs problēmas kopā, vai arī abām pusēm klāsies slikti. Tieši tāpēc mums vajadzētu veidot šīs partneru attiecības kā vienādiem partneriem, vienādā līmenī. Mums vajadzētu aizmirst par īstermiņām, nacionālām interesēm un arī par īstermiņa Eiropas interesēm. Mums ir vajadzīga partnerība labai izglītībai. Ļaujiet meitenēm iet uz skolu, jo īpaši meitenes, kurām ir kur, kuras ir jaunas, viņām vajadzētu mācīties vismaz desmit gadus. Viņām ir jādoda iespēja izmācīties, lai viņas varētu atrast labas darba vietas, lai viņas varētu tālāk attīstīt ilgspējīgu sabiedrību gan Eiropā, gan Āfrikā. Tas ir mūsu darbs, un mēs vēlamies eh, dot eh, tajā savu ieguldījumu un sniegt atbalstu meitenēm. Lielas paldies! Tagad eh, Riņū grupas vārdā izteiksies Šarls Gērēns. Pusotra minūte. Paldies, priekšādātāji! Kongo ir pirmā pasaules frankofonā valsts, un starp Āfrikā visvairāk runātajām valodām ir portugāļu, franču un angļu valodas. Starp citu, Eiropas Savienība nav pirmais partners Āfrikai, ja runa par komerciālo pusi un attīstību. Tāpat arī ir jāsaka, ka Eiropas Savienība Um, ir jau iepriekš priecājusies par ļoti ciešām saiknēm ar šo kontinentu, taču, ja mēs um, saglabāsim šo status quo, tas būs uh, pretproduktīvi. Mums uh, vajadzētu izveidot globālu stratēģiju, kur būtu iekļautas visas jomas - politika, drošība, attīstība, ekonomika, tirdzniecība. Un tieši tāpēc mums vajadzētu noteikt skaidrus mērķus ar skaidriem termiņiem, un tāpat arī ir jāizveido ceļu kārta šo mērķu sasniegšanai. Te ir runa par zināmu veidā Delora metodas transponēšanu, kas 90. gados ļāva Eiropas Savienībai panākt eh, lielu progresu mūsu attiecībās ar Āfrikas kontinentu. Pašlaik Āfrikā attīstība balstās uz eh, dažādiem nosacījumiem, ko nosaka gan Āfrika pati, gan arī Ķīna, Indija un Krievija, kas veido arvien ciešākas saiknes gan ekonomiskā, gan politiskā, gan arī humanitārā ziņā. Tieši tāpēc mums vajadzētu daudz labāk veidot sadarbību ar Āfriku. Mums ir varbūt vajadzīga arī kopēja drošības pieeja, kas ļautu Āfrikas Savienībai darboties ANO drošības padomē. Varbūt mēs varētu arī beidzot vienot, vienoties par kopīgu rīcību klimata pārmaiņu jomā, un ko mēs gaidām, un kāpēc mēs neieviešam eh, tirzniecības sadarbību, izveidojot eh, brīvas tirzniecības zonu starp Eiropas Savienību un Āfrikas Savienību. Āfrikai, protams, arī pašai ir jāattīstās, bet tas neizslēdza pieredzes apmaiņu. Paldies, priekšādētā! Lielas paldies! Tagad ideja grupas vārdā izteiksies Bildes kundze. Paldies, priekšādētāji! Tā nav nekāda sagadīšanās, ka uzreiz pēc Brexita 20. janvārī apvienotā karaliste veidoja tikšanos ar Āfrikas pārstāvjiem. Mēs redzam, ka Eiropas Savienība atkal zaudēs teritoriju, tāpēc, ka zaudējot savu dalībvalstī, tā ir zaudējusi arī ietekmes sfēru šajā kontinentā. Mēs redzam, ka parādās dažādi izaicinājumi. Šeit ir runa par Krieviju, Ķīnu, Japānu un pagājušajā nedēļā. Āfrikā arī viesojās Justins Trūdo, Kanādas premjers. Tieši tāpēc šie um, solījumi nāk par vēlu. Mēs arī redzam, ka zvejniecības nolīgumi, kas balstās uz ļoti netaisnīgiem pamatiem, um, ir arvien vairāk izplatīti Āfrikā. Visuztraucišākais ir tas, ka migrācijas plūsmas netiek apturētas. Migrācija, protams, Eiropai ir ļoti svarīgs jautājums. Tiek aicināts paplašināt Erasmus programmu, bet šādā veidā mēs radīsim tikai jauns migrācijas ceļus no Āfrikas. Eiropā mēģina šeit pārrakstīt Kotono nolīgumu, un šeit mēs zaudēsim atkal jaunas desmitgades. Liels paldies! Tagad eh, zaļo grupas vārdā izteiksies eh, Herzbergerā Fofānā. Viena minūte. Partnerības starp Eiropas Savienību un Āfriku balstās uz kopēju stratēģiju, kas paver jaunas iespējas sadarbībai politikas jomā. Mums ir jāvienojās par vērtībām, par principiem, mums ir jābūt līdzvērtīgiem partneriem šajās attiecībās. Jaunie nolīgumi, ko ietver šī stratēģija, mm, tik tika pieņemti 2017. gadā Abidžanā, un mēs šeit balstījāmies uz uh, mūsu prioritātēm. Galvenokārt šeit ir runa par četrām kopējām uh, prioritātēm - investīcijas cilvēku kapitālā, uh, elastīgums, laba pārvaldība, kā arī investīcijas ilgspējīgā attīstībā un migrācijā. Ja runa par sadarbību, tad mēs šeit varam distancēti paskatīties uz mūsu iepriekšējo attieksmi pret Āfriku, kur mēs galvenokārt skatījāmies uz šo kontinentu no augšas. Mums vajadzētu domāt par jauniem aspektiem šajā stratēģijā. Šo jauno stratēģiju atbalsta Eiropas komisija, bet šeit tomēr parādās arī dažādi e, jautājumi, kā mēs varētu e, iz, izskaust nabadzību, kā mēs eh, tiksim galā ar dažādiem izaicinājumiem, kas saistās ar attīstību, tāpat arī kā mēs varēsim palīdzēt jauniešiem un sievietēm, jo tie sastāv 60% no Āfrikas iedzīvotājiem. Lielas paldies! Tagad EKR grupas vārdā izteiksies eh, Višņevskas kundze. Paldies, priekšādātāji! Dāmas un kungi! Galvenokārt, eh, komisārs kundze, mums ir vajadzīga jauna um, Eiropas AKK stratēģija. Šeit mums ir jādomā par migrāciju. Jauni cilvēki emigrē no Āfrikas un citām AKK valstīm, tāpēc, ka viņiem ir ierobežotas iespējas izglītoties, nodrošināt savu personīgo attīstību un uh, mm, dzīvot cilvēku cieņai atbilstoši. Mums vajadzētu atbildēt uz lūkādu jautājumu, kas tieši AKK valsts cilvēkiem ir visvairāk vajadzīgs, un atbilde ir izglītība. Vislabākās investīcijas būtu investīcijas izglītībā. Nepietiekama piekļuva izglītībai ir reāls šķērslis ekonomiskajā attīstībā, un tā neļauj arī izskaust nabadzību. Mums patiešām vajadzētu ieguldīt līdzekļus izglītībā, kas atbalsta jauniešu uzņēmējdarbību, mums ir jānodrošina viņu piekļuvē mikro aizdevumiem, un Eiropas Savienībai arī vajadzētu izveidot vienkāršot mehānismu, kas ļautu jauniešiem uh, izveidot pašiem savus uzņēmumus savās valstīs. Viņi vēlas paši veidot savas valstis bagātas. Lielas paldies! Tagad eh, GOE NKL grupas vārdā izteiksies Urbāna Krespo kungs. Viena minūte. Gracias, Presidenta. Paldies, priekšsādātāji! Ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropas Savienībā ir vajadzīga jauna stratēģijai Āfrikai. Problēma ir tāda, ka izskatās, ka Eiropa vēlas tādu stratēģiju, kas atbilstu multinacionālā uzņēmuma politiskās elites vajadzībām. Netiek domāts par attīstības vajadzībām vai arī par, Eiropas, par Āfrikas iedzīvotāju vajadzībām. Kāpēc mēs šeit pieļaujam kļūdas? Jā, protams, migrācija, tirdzniecība, investīcijas. Te ir runa par Eiropas Savienības politisko plānu. Eh, Āfrikai un Eiropai ir vajadzīgas eh, ilgstošas attiecības, kas balstītos cilvēktiesībās, ilgspējīgā attīstībā un vidas aizsardzībā. Tieši tāpēc šāda veida stratēģijas nevar kļūt par instrumentiem eh, mūsu multinacionālu uzņēmumu rokās. Mums vajadzētu šeit par 180% mainīt mūsu politiku. Mums nevajadzētu domāt tikai par labējiem spēkiem. Mums vajadzētu sākt taisnīgu tirzniecību ar Āfriku, vajadzētu atvērt legālus, drošus migrācijas ceļus. Un Eiropas uzņēmumiem vajadzētu